pulksten 12. Next item. Nākamais darba kārtības punkts ir Tomas Kundzes ziņojums atbilstību kopējās jūsanītības politikas noteikumiem. Pirmais runātājs būs Tomas Kundze. Četras minūtes, lūdzu. Madame la commissaire. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Komisārs Kundze, dargie kolēģi, rītā parlaments paudīs viedokli par atbilstību kopējās jūsēmniecības politikas noteikumiem un tās atbilstību Lisabonas līgumam. Tas garantē to, ka tiek kopējās jūsēmniecības politikas noteikumi piemēroti. Mēs atsaucamies uz seno komitoloģijas politiku, un šeit juridiskā ziņā robežas starp īstenošanas aktiem un deleģētiem aktiem un koplām vairākos gadījumus ir diezgan neskaidras. Jāsaka, kompetence ir noteikta LESD, taču praksē mēs redzam tādu plašu palēko zonu, kas nozīmē, ka ir jāizdara politiskā izvēle un to izdara likumdevējs. Bieži vien mēs runājam, ka ir. Uh, jādefinē, jāredefinē uh, noteikumi un kā uh, ir tehniskas dabas jautājumi un līdz ar to koplēms ir mm, tāds noteikta procedūra. Jāatgādina, ka uh, izvēloties deleģētos aktus, tie ir uh, apostorija parlamenta kompetencē, un tas saglabo uh, parlamenta kompetenci, bet aicinu būt piesardzīgiem, jo parlamentam pat labā nav ne humāna resursu, ne noteiktu uh, procedūru, lai apasturiori kontroli īstenoti. Un, uh, Līdz ar to, ja tas nevis netiek ievērots, tad LSD arī uh, šis gars netiek ievērots. Uh, parlamenta juristiskais dienas sastādīja um, atzinumu. Jā, protams, ir jāpārbauda, cik tālu uh, teksti atbilst noteikumiem, bet ja tie ir par 90 un 91 pantu, tad tas ir arī pamat tiesību hartas jautājums, un tas arī ir skatīts līgumā. Un man ir jāuzsver tas, ka gribu tieši manā ziņojumā uzsvērusi divus jautājumus. Tātad vienots gars, koherence, saskaņotība visur Eiropā un komisijas priekšlikums un komisijas, komisijas priekšlikums ir deleģējamo aktu ziņā nosakāms atsauci uz iepriekš pieņemtajiem tiesas lēmumiem šeit nav pielietojama. Mēs runājam par Lisabonizāciju un juridiska piemērojumu. Mums ir jāizmanto uh, šis uh, punkts, lai uh, pārbaudītu atbilstību, kāda ir kopējas zivsamniecības politikas noteikumā. Tas nozīmē, ka jāpārskata ir iekšējais kontrols mehānisma izpildes iespējamības fakts esmu izstrādājuši kompromisus un arī priekšlikumus komisijai, lai tā varētu nākošajā kontrolas pasākumā tos ietvert. Un komisārs kundze, man ļoti žēl, ka komisijas priekšlikumā nav ietverts neviens no punktiem, ko es uzsvēru. Šis omnibus teksts ir publiskots un, un praktiski nu, tas ir tā kā atteikums, tas, kas ir bijis attiecībā uz visamniecības politiku. Bet, ja mēs runājam par piemērojumu, par uh, piemērojumu kontrols politikai, tad tiem ir jāievēro reformas kopums un arī Kolēģi bieži ir uzklausījuši ziv, zvejniekus un arī ir pauduši savu viedokli ļoti bieži uzstājoties. Un mums jāsaka, ka arī savādākā veidā ir jāsavāc dati. Kontroli ir nepieciešama. Visām citādi parlamenta diskusijas nav tik ļoti noteikts un o, sasteigtas. Un vēlreiz gribu teikt, ka kontroli ar to saskaras zvejnieki ikdienā un tādēļ mums ir nepieciešams uh, respektēt uh, es panāktu, un es ko respektēšu kompromisu, kāds ir sasniegts, neatkarīgi no tā, kādas būs diskusijas par kontroli. Tagad vārds uh, komisārs Konzei Damanakī. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties parlamentam par tā atbalstu komisijas priekšlikumam, ar ko izveido kopienas kontrolas sistēmu par atbilstību zivs saimniecības noteikumiem saskaņā ar Līsbonas līgumu. Arī Tomā kundze ir labi pastrādājusi šeit. Jaunais likums, ko Tomā kundze minēja, ir stājies spēkā šā gada sākumā. Arī pagājušajā nedēļā mēs sanāt, panācām politisku vienošanos par jaunām finansēšanas noteikumiem, un es sagaidu, ka parlaments un padome oficiāli apstiprinās šo kompromisu pēc iespējas drīzāk. Es atsaucos arī uz finansēšanas nolīgumu, jo šis satvars ir pilnīgi nepieciešams, lai uh, efektīvi īstenot un kontrolēt noteikumus noteikumu ievērošanu, runājot par zvejniekiem un piekrastes kopienām šo noteikumu pareizi īstenošana tiem ir ļoti svarīga. Piekrītu Tomā kundzei, ka mums ir jāstrādā pēc iespējas efektīvāk, lai nodrošinātu kontrolas eh, pasākumu īstenošanu, kā arī mm, kontrols pasākumu piemērošanu konsekventi, lai šie pasākumi tiktu īstenoti vienādi attiecībā uz visiem savienības darba ņēmējiem. Bet šis priešlikums attiecībā uz īstenošanas aktu pieņemšanu ir jāveic ievērojot jaunos līguma noteikumus. Par to mēs šobrīd gan nediskutējam, drīzāk par to, ka īstenošanas un deleģējušie akti faktiski ir jau paredzēti līgumā, un to arī teica mums parlaments, un mēs arī ievērosim šo te noteikumu. Šobrīd ir brīdis paskatīties, pārskatīt tās Lisabonas procedūras, bet ne pēc būtības. Es Tāpat es esmu sapratis, ka ir bijuši vairāk pieprasījumi no deputātiem pārskatīt eh, kontrolu regulu. Es vēlos jums atgādināt, ka kontrols regulējums, kas šobrīd ir spēkā, stājās spēkā tikai 2010. gadā. Un ierobežojumi tika piemērot sākot tikai ar 11. gadu. Mēs runājam par regulu, kas ir spēkā tikai divus gadus. Es varu jums apliecināt, ka mūsu noteikumu funkcionēšana tiks pienācīgā laikā izvēlēta. Mums ir nepieciešams ilgāks laiks, lai izvērtētu īstenošanu. Komisija nosūtīs parlamentam un padomēji par zivsainiecības kontrolu regulas īstenošanas pārskatu tik pēc pieciem gadiem. Par to pastāv arī skaidra atsauce regulā. Pirmā ziņojuma saņemšanas laiks ir 2015. gada pirmais pusgads. Tāds ir mūsu pienākums, un tas ir tas, ko komisija arī darīs. Omnibus regula, kas jau tika pieminēta, tā, tas ir jautājums, kas šeit tiks apspriests. Mēs esam sākuši šīs regulas apspriešanu tikko parlaments nobalsos par jauno zivsainiecības politiku. Mēs nevaram ātrāk nākt pie jums ar to. Mēs jau to darīsim pavisam drīz, lai apspriež šo omnibus regulu. Tātad par kontrolas regulu tikko mums būs e, rezultāti no šī ziņojuma un vērtējums. Komisija izvērtēs, vai ir nepieciešams pārskatīt zivsaimniecības kontrolas regulu. Jums, protams, tas ir Tas ir viss, ko es šobrīd varu teikt. Tas ir tāds darbs, ar ko būs jāstrādā nākamā gada sākumā manam pienākumu pārņēmējam sadarbojoties ar jauno parlamentu sasaukumu. Un es darīšu visu, kas ir nepieciešams, tad savu mandātu noslēgumam sagatavošu visu iespējamai regulu, pār, regulas pārskatīšanai nākamā gada sākumā. Paldies! Paldies, komisārs kundzei. Tagad došu vārdu Fragas kundzei. Paldies, priekšsarētāji. Mana grupa atbalsta šo ziņojumu un es vēlos pateikties referentei par viņas gatavību pieņemt mūsu priekšlikumus, kas ļāva mums atrisināt situāciju ar komitoloģiju. Tāpat laikā vēlos pievērst komisijas uzmanību uh, steidzamai nepieciešamībai pārskatīt kontrols regulu, ne tikai lai saskaņot to ar kopējo zivsainiecības politiku, bet arī tādēļ, lai nozarei nebūtu jāfunkcionē apjukuma apstākļos, kur kādi pārpratumi var novest pie sankcijām un nopietniem sodiem. Kā jau to norādīja iepriekšējie runātāji, ir omnibus priekšlikums ar kur var pieņemt jaunos eh, kopējās zivsainicības politikas normas attiecībā uz eh, aizliegtiem izmetumiem. Līdz ar to būtu tiešām vēlams, lai jūs vai jūs pēctecis nāktu pēc iespējas ātrāk eh, ar uh, šo jauno pārskatu. Tāpat arī ziņojuma sastādīšanā ir ļoti rūpīgi jāizvērtē deleģēto aktu izmantošana. Es nevēlētos, ka tiek mazinātas parlamenta kompetences, bet atsevišķos gadījumos mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Cik daudz tiešām eh, parlaments var uzņemties eh, kontrolas procedūru, uzraudzības eh, īstenošanā, Mēs nevaram apņemties kaut ko darīt, ja nevaram to pilnībā īstenot, ja pastāv risks, e, ka panāksim pilnīgi pretēji rezultāti. Paldies! Tālāk Rodusas kundze. Priekšsarētāji, komisārs kundze, kolēģi, kolēģis. Manuprāt, zivsarniecības politikā ir divi svarīgākie elementi. Pirmais ir ilgspējīgās nozvēs e, normu noteikšana, otrs ir kontrole par to, ka šīs nozvējas kvotas un kopējās uzsvencības politikas normas arī tiek īstenots. Reformējot KZP, mēs at, noregulējam pirmo elementu. Nākotnē e, pārzveja vairs nav iespējama. Veicot reformas, mēs arī noteicām vairākas normas attiecībā uz kontrolēm, respektīvi, ka kontrolēm jānotiek ir efektīvi, koordinēti un saulēcīgi. Mēs nenoteicām jaunus, detalizētus nosacījumus, jo tas viss iedaras kontrolas regulā. Šobrīd mēs pielāgojam šo regulu tikai Lisabons līgumam. Īsi pirms Lisabons līguma stāšanās spēkā padome diezgan ātri pieņēma šo tiesību aktu, lai mēs, deputāti, vēl nepaspētu teikt savu vārdu. Iznākums nav slikts. Zivsainicības nozars kontrole Eiropā tika ievērojami uzlabota, bet reformējot zivsainicības politiku un it īpaši eh, ar izmetuma aizliegumu mums ir nepieciešams padomāt par uh, jaunu kontroli. Manuprāt, zivsaimniekiem ir jāsaņem atalgojums ar vienkāršot kontrolas procedūru, ja jau viņiem tiek piemērots izmetuma aizliegums. To mēs varam panākt tikai tad, ja nodrošinam, ka zivsamnieki pieturas pie izmetuma aizlieguma, jo savādāk eh, rezultāts būs pretproduktīvs. Līdz ar to es aicinu komisiju pēc iespējas ātrāk nāk klajā ar jaunu kontrolas regulu. Paldies! Paldies! Torvalds kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pirms pateikties referentei Tomās kundzei un ēnu referentei par ļoti labo darbu aktualizējot kontrols regulu. Ar KZP reformām, ko parlaments apstiprināja pagājušā gadā, mēs esam spēruši plašu soļus virzoties uz ilgspējīgāku zivsainicības politiku un zivu krājumiem. Tas ir nepieciešams, lai varētu apturēt negatīvo tendenci, kas pēdējos desmit gadus ir valdījusi. Tas nozīmē, ka bija mazāki zivju krājumi, mazāk nodarbinātības šajā nozarē. Bet jebkura reforma var būt tik ambicioza, cik labi norit tās īstenošana. Kontrole un kontrols regula ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu, ka šie noteikumi šajā praksē. Nelegālā, nelicencētā zveja nozīmē, ka zivsaimnieki savstarpēji sacenšas nevienlīdzīgos apstākļos. Mēs nedrīkstam nu, atļaut to, ka cilvēki gūst iegūmus no nelegālām darbībām. Pagājuši nedēļ mēs beidzām pārunas par EMFF Tas ir labi, ka mums tagad ir pieejama vairāk e, resursu kontrolēm un ka dalību valstīm šie resursi būs vieglāk pieejami. Tas nozīmē, ka dalību valstīm būs vairāk iespējas veikt kontrolas, būs arī vairāk resursu Līdz ar to parlaments varēs izdarīt lielāku spiedienu uz dalību valstīm, lai nodrošinātu, ka dalību valsts tiešām īstenot tos pasākums, kurus soli īstenot. Tas nozīmē, ka mums būs labāk, veselīgāk zivu krājumu, būs labākie apstākļi komerc zvejniekiem. Un cerams, ka būs arī daudz jaunu darba vietu šajā nozarē radīts. Paldies Torvalds kungam. Paldies arī par jūsu neatkarīgo un kompetento darbu trojkas ietvaros. Mūsu nākamais runātājs ir Romevas kungs. Como en mi caso tengo poco tiempo, quisiera centrarme eh, a lo fundamental. Eh, en tanto... Lielas paldies, priekšsēdētājs. Es vēlētos um, galvenokārt runāt par svarīgākiem jautājumiem. Iepriekšējā sasaukumā es jau strādāšu pie šiem jautājumiem un varēju konstatēt, cik uh, sarežģīti ir atrast pareizo juridisko pamatu, lai nodrošinātu šos noteikumus. Man ir bažas par to, ka ar dažiem grozījumiem mēs varētu atšķaidīt šo dokumentu, un tāpēc mums vajadzētu pateikt visam skaidri, jo te ir runa ne tikai par kopējās zivsamniecības politikas reformu. Mums ir jācenšas panākt to, lai tiktu piešķirts vairāk līdzekļu gan kontrolai, gan arī datu apkopošanai, un parlamentam ir jānosūta pavisam skaidrs signāls, jo tieši to mēs vēlamies. Uh, jo pretējā gadījumā mēs dosim pretēju signālu tam, ko mēs patiesībā vēlamies. Paldies! Paldies! Tagad vārds Grobarčika kungam. Paldies, priekšsarētāji! Jaunās eh, kopējās zivsainicības politikas regulējuma īstenošana ir ļoti svarīga. Mums šī regula ir jāpieņem, lai pielāgotu šo regulu Lisabonas līgumam. Līdz ar to mums ir nepieciešams īstenot vairākas normas, kas ļautu vienoti īstenot KZP reformas visās dalību valstīs vienādā, vienādā līmenī. Ja tas netiks izdarīts, tad reformas neizdosies īstenot. Mums ir nepieciešams pirmkārt eh, saņemt uzticamus datus, it īpaši tos, kas izriet no zinātniskā darba. Pavisam īsi vēlos pieminēt situāciju Baltijas jūrā. Mums šeit ir problēmas ar zivju krājumiem tīpaši attiecībā uz dažām sugām. Jo situācija ar um, mēncu krājumiem ir īpaši sarežģīta. Līdz ar to ir nepieciešams um, veikt uzlabojumus, lai varētu arī uh, zivju barību krājumus atjaunot. Es vēlētos vēlreiz vērsties pie komisijas aicinot eh, darīt visu iespējamo, lai atjaunot zivju krājumus Baltijas jūrā. Paldies, tagad vārds Ferērs kungam. Paldies, priekšsēdētājiem. Mēs piekrītam um, referenta priekšlikumam, bet ir viens jautājums, uz kur būtu īpaši jāuzstāj. Uh, Ir nopietnas problēmas attiecībā uz uzraudzības politiku un atbilstību kopējās uzsaimniecības politikas noteikumiem. Šī politika ir balstīta uz centralizētu pieeju un netiek ņemts vērā katras valsts specifiskās vajadzības un katra reģiona specifiskās vajadzības. Un bieži vien tiek sagatavotas vadlīnijas, kas neatbilst reālajai situācijai. tas nekādā veidā ne, nepalīdz e, sektora darbībai, un pat ja šie noteikumi tiek ieviesti, tie panāk pilnīgi pretēju rezultātu. Mums ir jācenš atrisināt šo problēmu vēl pirms tiek uzsākt uzraudzīšana un kontrola. Proti ir nepieciešama tāda pārvaldība, kas būtu tuvāk e, cilvēkiem, kas strādā šajā jomā, lai mums tik tiešām būtu kop, kopīga pārvaldības jūsu saimniecībai. Paldies! Tagad vārds Milānas kungam. Paldies, priekšsēdētājs, pateicos referentam. kas ir sagatavojis tādu dokumentu, kuram es pilnībā varu piekrist. Es ceru, ka mums visbeidzot izdosies risināt šos jautājumus pēc būtības, jo šī kontrola gadu galā par to tika izlēmts um, bez parlamenta uh, ziņas. Un šī regula pagaidām netiek īstenot, jo regula ir tikusi slikti sagatavot, tāpēc mums ir jācenšas strādāt ātrāk un jāpārskata pēc iespējas ātrāk šis dokuments. Jūs teicāt, ka pavisam drīz mums būs jauns noregulējums attiecībā uz kontroli, un tas ļaus gan parlamentām, gan dalībvalstīm īstenot reģionalizētu politiku un nākt klajā ar vajadzīgiem pasākumiem īstajā vietā. Tāpat arī jāsaka, ka politisko vienošanos ir nodevuši tie, kas ir eh, centušies manevrēt ar citiem aspektiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka mana politiskā grupa noteikti nedos savu piekrišanu, nepārdomājot sekas. Paldies! Paldies tagad vārds Sančes Presedo kungam. Paldies priekšsēdētājs vēlētos vispirms apsveikt referenti Tas ir nozīmīgs solis uz priekšu KZP fleksibilitātei. Jaunais datums ir 2000. Eh, jaunais dokuments eh, attiecīgi tiek pieņemts pēc Lisabonas līguma eh, stāšanās spēkā. Un es pateicos komisijai, kas nāk uz klajā ar savu priekšlikumu vēl pirms šī parlamenta mandāta beigām. Mēs redzam, ka šajā priekšlikumā ir paredzēts uh, ļoti nozīmīgas iniciatīvas un, un īstenošanas uh, procedūra uh, tiks īstenot ņemot vērā iesaistīto pušu intereses un ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāņem vērā jaunā KZP un manuprāt šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Paldies! Paldies, tagad vārds eh, Kristensen kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mums jau ilgu laiku ir bijis nepieciešama pārskatīta kontrols regula, un uh, mums ir nepieciešama jau šobrīd šāda jauna KZP. Ik viss tiek kontrolēts un pārvaldīts, bet tādējādi netiek radīta ilgspējīgāka politika, tikai vairāk administratīvā sloga. Un ļoti eh, žēl, ka mēs nevaram padarīt visu vienkāršāku. Mums ir jāpiemērojas jaunajiem noteikumiem Un mums ir nepieciešama arī reģionalizācija, jo ir, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam sasniegt jaunās politikas mēķus. Tātad ķersimies pie darba. Mums ir nepieciešams, nepieciešama vienkārši kontrols un uzraudzības pasākumi. Es pateicos arī referentē par paveikto darbu. Paldies, un tagad brīvā mikrofona procedūra divi deputāti ir pieteikušies. Vispirms vārds. Sečes Hasungards kundzei. <laughs> Hvala vam lijepo. U svakom slučaju jasno je da moramo prilagoditi ovu uredbu Lisabonskom sporazumu. Priekšsēdētāji, ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāgroza šis eh, noregulējums, jo pretējā gadījumā reforma netiks īstenota. Ir nepietiekama jur, pietiekam juridiskā kontrola Un es piekrītu tiem kolēģiem, kas teica, ka šī politika diemžēl neatbilst uh, realitātei. Vismaz tādai, kāda tā ir dažās dalībvalstīs, un te es runāju īpaši par Horvātiju. Situācija noteikti ir atšķirīga katrā dalībvalstī, un katrai valstī būtu jābūt iespējami īstenot savu zivsemniecības politiku. Es zinu, ka to panākt nav viegli bet ir jācenšas, mē, jāmēģina. Mēs esam paredzējuši arī papildus resursus un būtu ļoti žēl, ja tie netiktu izmantot, bet vienlaikus es varu teikt, ka man ir arī zināmas bažas. Bažas par to, vai šis parlaments tik tiešām varēs uzraucīt šīs kopējās zilsamniecības politikas īstenošanu, gluži vienkārši tāpēc, ka parlamentam nav nepieciešamo instrumentu. Paldies, tagad Pikols kungs s amandmanima odbora za ribarstvo. Oni mijenjaju uredbu vijeća uz... Paldies, priekšsēdētājs piekrītu komisijas priekšlikumam, un es piekrītu arī grozījumiem, kas tikuši iesniegt, lai uzlabotu priekšlikumu. Tagad vairs nav spēkā vecā komitoloģijas sistēma, un jaunās izmaiņas pārēc to, ka uh, ir jauna lēmuma pieņemšanas procedūra institūcijās. Šogad šī politika tiks izvērtēta. Un mēs izvērtēsim arī kontrols metodus, lai viss pilnībā atbilstu uh, jaunajiem KZP principiem. Es domāju, ka komisijas rīcībā ir pietiekami instrumenti. Un tā varēs tos izmantot īstenošanas aktu ietvaros. Es domāju, ka priekšlikums arī atbilst uh, zvejnieku interesēm, un es ceru arī, ka tiks ņemts vērā dažādo dalību valstu intereses. Vismaz tā es vēlētos, lai šīs kontrols tiktu īstenots. Paldies, un tagad noslēgumā vārds komisārs kundzei lūdzu. Like es gribēju pateikties visiem runātājiem. Nu, no skaidrs ir arī tas, ka es gribēju atkārtot to, ko jau teicu. Uh, attiecībā uz visiem komentāriem, visām izteiktajām bažām. Protams, mēs visu to ņemsim vērā. Un šī izvērtēšanas procedūra par regulējumu ieviešanu, izpildi. Un, protams, ka šajā ziņā mēs arī jūsu bažas noteikti ņemsim vērā. Es domāju, ka mans pēctecis noteikti būs gatavs nākt pie jums, jūsu priekšā, ar labu priekšlikumu šajā ziņā, ņemot vērā jūsu bažas un komentārus. Bet nu kā? Eh, kā jau mums ir pienākums, šis ziņojums būs saistīts ar esošā regulējuma izpildi. Vēl daži komentāri par jūsu teikto. Tātad par šī regulējuma ieviešanu komisijai ir jāsagatavo viss, lai dalību valstis varētu pareizi šo regulējumu ieviest. Un tas ir tas, ko mēs mēģinam darīt un tieši tāpēc mēs piedāvājam palielināt naudas summas šim te kontroles un izpildes kontroles jautājumam, balstoties uz zinātniskiem datiem, kā jūs jau arī norādījāt. Tas ir saistīts arī ar iespēju dalību valstīm izmantot savas tehnoloģijas, tehnikas, savu pieeju, uh, regulas eh, izpildes gaitā. Tieši tāpēc mums ir šī reģionalizācijas procedūra piedāvātajā reformā. Dalību valstis noteiktā basēnā var izlemt, kā tās ieviesīs tehniskos pasākumus. Es jau nesaku, ka viss ir perfekti un lieliski, bet es gribētu teikt to, ka mums ir tāds ietvars, satvars, lai būtu zināma elastība nākotnē. Ja runājam par naudu, protams, parlaments un padoma izlems, vienosies par kompromisu, arī komisija, protams, piedalīsies. Un, un mēs jau esam arī zināmā mērā vienojušies par finansēšanas instrumentiem, bet es gribēju teiktu, ka Tas, protams, nenozīmē, ka parlaments nevar par to diskutēt un pieņemt lēmumus. Vienīgais, ko es gribēju teikt, ka laika mums ir ļoti maz, un zvejniekiem šī nauda ir patiešām nepieciešama. Tā nav nauda mums, tā ir nauda zvejniekiem. Un tieši tāpēc aicinu parlamentu uh, visus deputātus eh, pēc iespējas ātrāk sniegt savu viedokli, lai mēs zinātu, ko ko vēlamies darīt ar naudu zemniekiem un zivsaimniecības sektoram. Gribētu pateikties Tamā kundzei un ar Jānu referentiem par lielisko darbu pie šī dokumenta. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Priekšsēdētājs saka komisārei, un tagad vārds Tamā. Priekšsēdētājs saka, paldies komisārē, un tagad vārds tiek dots Tomā kundzei. Paldies! Es vispirms vēlētos pateikties kolēģiem un teikt Romēvis kungam, vēlos jūs nomierināt, pat ja jūs esat pametis zāli, nekas šajā dokumentā nemainīsies, ja mēs salīdzinām to ar kontrolas regulu. Ir tikai viens jautājums par to, kā īstenosim uh, Eh, šo pašu īstenošanu deleģētiem aktiem vai īstenošanas aktiem. Es vēlētos teikt arī Ferreiras kungam, ka tas, kas nodarīs lielāko kaitējumu piekastei, ir bieži vien nepamatotā uh, sajūta, ka citās ostās kontrola netiek īstenot tādā pašā veidā. Nu, es neatsākšos uz visiem argumentiem, kurus izteica kolēģi un kuriem es piekrītu. Uh, Eh, es vēlētos teikt komisārs kundzei, eh, ka mums, diemžēl, nāks konstatēt, ka par pārskatīšanu eh, vēl joprojām nekas nav skaidrs. Zvejniekiem ir nepieciešama noteikumi, kas ir konsekventi, kur ir zinām un lai tie nemainītos uh, katru dienu, jo ja mēs nepārtraukt mainīsim šos noteikumus, tad uh, nebūs nekādas pārskatāmības un būs risks, ka Mm, cilvēki zaudēs pacietību, un no tā visvairāk cietīs tieši zvejnieki. Es ceru viņu labā, ka mums izdosies panākt efektīvu dokumentu, un, kā jūs teicāt, komisārs Tunce, eh, es ceru, ka jūs ņemsiet vērā mūsu komentārus. Paldies! Paldies, dāmas un kungi, ar to arī beidzam mūsu debates. Balsošana notiks rītdien pulksten 12. Tālāk nākamais darba kārtības punkts - kopīgās debates par konkurences politikas īstenošanu